Ruitens kundze. Runātāji nav ieslēgus mikrofonu. Priekšsādātāji, liels paldies, ka man devāt vārdu. Krusas kundze, es priecājos, ka arī jūs esat šeit, dargie kolēģi. Es vēlētos sākt ar kādu komentāru. Es tikko dzirdēju mūsu Nīderlandes kundzē Ādu Dingmēne. Viņa ir brīnišķīgs tulks, bet ziniet, lūdzu ierakstiet protokolā, ka viņa dodas pensijā un man viņa trūks. Viņai ir brīnišķīga balss un es priecājos, ka viņa šovakar strādāja kabīnē. Es ceru, ka tas netika ieskaitīts manā runas laikā. Dargie kolēģi, tad, kad mēs runājām par šo ziņojumu, es vēlētos pateikties mūsu kolēģiem no Sociālo lietu komitejas Tomasam Mānam it īpaši par šo sadarbību kas ir bijusi ļoti patīkama un auglīga, un mēs visi vēlamies adekvātu pensiju visiem. Taču pensijas ir atbildību dalību valstīm, un tas, protams, arī nenozīmē, ka mums nav viedokļa kā Eiropas parlamentam. Pensija ir viens eh, no pamatelementiem nacionālo reformu un stabilitātes projektos. Un, manuprāt, ļoti svarīga ir sociālā komponente. Mēs nevaram aizmirst, ka citās dalībvalstīs uh, Pēcīs nodrošina labu dzīves līmeni Eiropā. Pašlaik mums ir apvērstā piramīda, ir daudz vairāk padzīvojuši cilvēku nekā to cilvēku, kas finansē šos pensionārus. Sabiedrības novecošanās ir realitāte, Trešdaļa no Eiropas iedzīvotājiem ir vecāki par 55 gadiem. Eiropā mums ir ļoti daudz dažādu sistēmu. Mums ir pirmā pīlāra sistēmas, kas ir solidaritātes izteiksmes starp paudzēm, un es domāju, ka tās joprojām būs svarīgi nākotnē taču novecojošā sabiedrībā tas nozīmē arī lielāku spiedienu uz jaunajiem un arī izdevumu palielināšanu. Tas skar ne tikai stabilitātes paktu, bet arī to, ka valstīs, kur trūkst finansējuma, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, ka, ja ir nepieciešams samazināt izdevumus, tad pirmām kārtām tiek samazinātas pensijas un pašlaik ir e, nepieciešams ne tikai ilgāk strādāt, bet arī nepieciešams vairāk cilvēku, kas strādā un uh, ir cilvēki, kas pašlaik ir bez darba pirms pensijas vecumā. Tāpēc vajadzētu paredzēt to, uh, ka šādi cilvēki turpina strādāt. Un no šī viedokļa pirmais pīlārs arī ir ļoti svarīgs. Taču valstīm, kas ir izvēlējušās otro pīlāru, tās ir uh, uh, uh, pensiju institūcijas, taču tur tiek izdarīts spiediens finanšu krīzes dēļ. Un Protams, sabiedrības novecošanai arī te ir sava loma. Eiropas e, komisija tagad vēlas skart šos pensiju fondus, tomēr tā nav adekvāta atbilde, tāpēc, ka valsts valstīs, kur nav ob labu obligāciju, tas var ietekmēt pensiju apjomu. Krusas kundze, jums vajadzētu mums pastāstīt par to, ko taisās darīt komisijai. Man šķiet, ka tas, ko komisija ir nu, izlēmusi darīt pašlaik, nav laba doma. Un tālāk, tad, kad mēs skatāmies uz eh, pašreizējo situāciju, tad mums ir jāpaskatās, uh, kas jau ir panākts līdz šim. Un tālāk, ja mēs atļaujam brīvu pārvietošanos, tad tikai tā ir iespējama bez sankcijām. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies, Māna kungs. Paldies arī par ļoti labo ziņojumu un par to, ka, un par, arī par labo sadarbību starp mūsu abām komitejām. Uh, Darba devēja un darba ņēmēja ir norūpējušies par pensiju jautājumu un par to, kā solvencija divi attiecas uz ārot pensijām. Veiksmīgākā sistēma šobrīd ir apdraudētas. Ekon komiteja un uh, otra komiteja varēja tomēr nonākt pie kompromisa. Uh, Kroskundze, šeit nevajadzētu galveno uzsvaru likt uz ārātu pensijām, jo dalība valstīs ir eh, pilnīgi atšķirīgas koncepcijas attiecībā uz eh, šīm te sistēmām. Ir jāizvairās no sistēmu kopēšanas. Es domāju, ka vajadzētu izstrādāt precīzas analīzes attiecībā uz katru konkrētos valsts situāciju, un tāpat ir jārēķina, kādas ir izmaksas. Uh, jo solvencija divi vai maksāt nespēja divi procesi šeit vairs nespēlē nekādu lomu. Paldies. Darban kungs, lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau teica referente, pensijas ir atkarīgas no dalībvalstu specifikas, taču ir ļoti svarīgi noformulēt rekomendācijas uh, šajā sarežģītajā krīzes kontekstā, un es vēlētos uzsvērt dažus elementus, kas ir ļoti svarīgi mūsu grupai. Pirmais pīlārs ir ļoti svarīgs solidaritātei, un tam ir jābūt stūrakmenim pensijas sistēmā, un tam ir jānodrošina vairāk nekā minimālos ienākums. Otrais - pensiju līmenis nevar būt obligāts, un trešais - līmenis var attiekties tikai uz ne pašnodarbinātajiem un tiem, kam nav bijusi pietiekama izglītība. Tālāk ir nepieciešams uh, skatīties ļoti uzmanīgi, ka mēs reformējam pensionēšanās vecumu, un tas nevar tikt saistīts ar dzīvildzi. Un visbeidzot, es gribu teikt, ka pat ja tās nav sociālistu ziņojums, tomēr tas ir labs kompromiss, un es vēlētos pateikties referentam. Paldies! Uh, Kā jau es teicu, otra uh, iespēja jūsu grupai runāt nebūs. Tagad pašiks kungs. Es paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Stabils un uzticamas pensijas sistēmas dod drošību. Uh, nodarbinātajiem par to, ka viņi varēs baudīt pienācīgas vecumdienas. Un e, tad, kad mēs skatāmies uz pašreizējo krīzi, tad mēs redzam, ka pensiju fondus apdraud banku recesija un krīze. Tāpēc nākamā, turmāk mums ir labāk jāuzrauga šie fondi, lai tie netiktu pakļauti finanšu riskiem. Un mums ir jāpanāk tas, lai sabiedrība uzticās šiem fondiem un arī tiek eh, skaidri pastāstīts par to, kādi riski ir iespējami un kādi ir jāuzņemās iespējamiem potenciāliem pensijas ņēmējiem? Bedankt. Uh, eh, beste Ria, ik wil eerst graag. Paldies. Dargā Rīja, vispirms es gribētu norādīt uz to, ka tu tik tiešām esmu centusies, es centusies uzlabot katastrofālo situāciju, kāda ir komisijā attiecībā uz šo jautājumu, tīpaši attiecībā uz ārot pensijām. Komisija ir jārespektē šī te sistēma. Nīderlandē šī sistēma nav ideāla un tāpēc. Uh, tad, kad pirmā līmeņa pensijā tiek ņemts vērā šis te nostrādāto gadu skaits. Runājot par pensijas vecumu palielināšanu, es domāju, ka tas nav Eiropas Savienības kompetencē. Normālajai, normālajai pensijai būtu jābūt salāgotai ar normālu dzīves standartu arī attiecībā uz krīzes laikiem. Uh, bet uh, otrais līmenis var būt nepieciešams, lai nodrošinātu attiecīgu normālu dzīves līmeni, bet tas nav saskaņā ar 114. pāntu, kas nosaka to, ka Eiropas Savienībai nav kompetences jautājumos, kas skar darba ņēmējs un darba devējs. Mums ir jānorāda uz to, ka Eiropas Savienība šajā jautājumā nedrīkst iejaukties. Paldies, Bekar kungs! als seniorenvertreter und generationenpolitiker in diesem Pirkerkungs, es gribētu kā vecāka gadagājuma deputāts apsveikt referenti ar šo ziņojumu. Virziens ir pareizs un galvenās prioritātes ir noteikts eh, attiecībā uz pirmo pensiju līmeni un papildus otro līmeni. Uh, Vajadzētu tāpat arī vērsties pret valstīm, kas rada dažādas stimulus, lai cilvēki priekšlaicīgi pensionētos. Bet, protams, ir jārada Eiropas parauga eh, sistēma. Mums, mēs nedrīkstam uh, Mums ir jādomā par to, to, ka šis jēdziens piemērots pensijas ir pārāk maz. Šeit ir runa par sociālo palīdzību, nevis par pensiju sistēmu. Ir runa par to, lai cilvēkam varētu nodrošināt viņa to tādu dzīves līmeni, kādu viņš ir nopelnījis. Ekspertiem vajadzētu nodefinēt pensiju vecumu, bet mēs nedrīkstētu iesaistīties populismā. Šī darba kārtība ir nepieciešama, mēs esam to parādā visām paaudzēm, it īpaši jaunākajām paaudzēm. Paldies! Paldies! Zubers kundze, kurai ir 33 gadi, viņa jau laiks domā par nākotni. Paldies! Un zaļā grāmata, baltā grāmata komisija un šis ziņojums kas, kur te runa par dažādiem būtiskiem jautājumiem, bet eh, uz vienotu mērķi, proti veicināt pensiju sistēmu reformas un paraudzīties uz šiem te papildu privātajām pensijām, kā trešā līmeņa pensijām. Protams, mēs nevēlamos, nevēlamies palielināt pensionēšanās vecumu, bet mēs varam, vēlamies nodrošināt, lai cilvēki varētu pensiju, pensiju aizvadīt veselīgi. Uh, Mēs vēlamies eh, tādu labu reformu, vēlamies, lai cilvēki varētu pienācīgi doties pensijā un izbaudīt šo laiku. Vēlamies, lai būtu ilgspējīgas pensijas, tā vietā, lai samazinātu no eh, darba devēju pienesumu un pāriešanu, nodrošināt pāriešanu no sociālo sistēmu. Tāpat arī jās jāsaka, ka mums ir nepieciešams vispārējais pensijas, kas balstās uz solidaritāti. Mēs nevēlamies uzspiest cilvēkiem privātās eh, pensiju schēmas. Tāpat arī godīgi jāsadala šī labklājība. Portugālē uh, trojka vēlas, lai cilvēki turpinātu strādāt līdz 67 gadu vecumam. Es domāju, ka mums ir arī jāraugās uz uh, darba, uz uh, strādājošo tiesībām, kas ir ļoti būtisks jautājums. Lielas paldies, komisāra Krūs, jums vārds. Priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei, Omen Rūtens kundzei, un paldies arī ēnu referentiem par uh, konstruktīvo sadarbību un par to, ka jūs te atspoguļojāt Baltās grāmatas galveno domu. Mēs 2012. gada februārī prezentējām Balto grāmatu un mēs gribējām norādīt, kā ņemot vērā to, ka iedzīvotāji noveco, ka ir fiskālās problēmas, kā mēs varam šajos apstākļos īstenot pensiju sistēmas, kas ir darboties spējīgas un spējīgs nodrošināt cilvēks. Tas tiek parādīts, kā mēs varam sabalansēt šo te laiku, ko cilvēks strādā un pensionēšanos vecumu un papildu pensijas. Šajā darba kārtībā mēs esam ņēmuši vērā iepriekšējās konsultācijas ar Eiropas parlamentu, dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm un eh, tas ir būtisks pienesums 2012. gadam, kas tika pasludināts par eh, aktīvas novecošanās gadu un eh, starppaudžu solidaritātes gadu. Es gribētu atgādināt, ka dalību valstīm vajadzētu īstenot reformas, jāņem vērā tas, ka ka dzīves ilgums palielinās un tāpat ir jāraugās, lai cilvēkiem būtu normāls vecumdienas. Es arī piekrīt parlamentam, ka ir nepieciešams eh, izveidot papildus arot pensijas un eh, jāraugās, lai šī sistēma būtu eh, nelikt papildus šķēršļus nodarbinātības tirgumu. Ņemu vērā bāžas par to, kā vajadzētu garantēt šīs te pirmā līmeņa pensijas aizsardzību. Uh, Komisija 2012. gadā publicēja ziņojumu par adekvātumu un norādīja, ka pirmā līmeņa pensijām joprojām būtu jābūt par galveno ienākumu avotu pensionāriem tuvākajā nākotnē. Kopš februārī tika publicēta Baltā grāmata, mums ir izdevies panākt ievērojumu progresi, tīpaši attiecībā uz to, ka Eiropas semestris semestri, semestri ietvaros daudzām valstīm ir izteikts rekomendācijas saistībā ar šo te mūsu pieņemto balto grāmatu un eh, te, cits starpā tiek mudināts iedzīvotājiem strādāt ilgāk. Ir liela politiskā griba ņem, stāties pretī tiem izaicinājumiem, kādas mums uzliek pašreizējās pensijas sistēmas, taču, lai uh, panākt šos te adekvātumu un ilgtspējas mērķus attiecībā uz pensiju sistēmām, mums ir jāiegulda kopēji pūliņi. Gan dalībvalstīs, gan Eiropas Savienības institūcijās, gan no sociālo partneru un ieinteresēto pušu vidus. Paldies komisārai, paldies kolēģiem, saka priekšsēdētājs. Liels paldies referentē par lielisko ziņojumu un Liels paldies ne tikai Nīderlandes tūkiem, bet arī citiem tūkiem un jāraugās, lai visiem būtu labas pensijas. Paldies, un tagad nākamais ziņojums, Gairkunga ziņojums par reģionālas stratēģijas rūpniecības rajoniem